Madame la Présidente! Ierodas priekšsēdētāja. Dārgie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Mēs sāksim. Vēršu jūsu uzmanību, ka jau pirmais balsojums ir personāla balsojums. Lūdzu, ieņemiet vietas. Bon, je vais lancer, puis je laisserai du temps. Voilà, voilà. L'ordre du jour. Darba kārtība paredz balsošanu, vienkāršotā procedūra, ziņojums Paula Kosta, Eiropas kopienas un Amerikas Savienoto valstu nolīgums par sadarbību civilās aviācijas drošības reglamentācijā. Sākam balsot personāla balsojums. Le vote. Beidzam. Sākam balsot. Vai visi ir balsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Darba kārtībā nākošais ir uh, vienkāršotās procedūras balsojums par Valdes kundzes ziņojumu, vienot sistēmu tirdzniecībai ar ovalbumīnu un laktalbumīnu. Personāla balsojums, sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Nākošais darba kārtībā ir ziņojums vienkāršotās procedūras kārtībā. Diana Valis sastādījis kopēju nodokļu sistēmu, ko piemēro dažādu dalību valstu uzņēmēju sabiedrību apvienošanai, sadalīšanai, to aktīvu pārvietošanai un tā tālāk. Personāla balsojums sākam balsot. Vai visi ir balsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Nākošais Botopolos ziņojums - valodas lietojums, kas jāpiemēro iesniedzot apelācijas pret Eiropas Savienības civildienas tiesas lēmumiem. Personāla balsojums - sākam balsot. Vai visi ir balsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Nākošais darba kārtībā ir Belderkunga ziņojums - tirdzniecības un ekonomiskās attiecības ar Rietumu Balkānu valstīm. Personāla balsojums - sākam balsot. Vai visi ir balsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Nākošais ir Makgines kundzes ziņojums - kopējā lauksaimniecības politika un vispārējā nodrošinātība ar pārtiku. Personāla balsojums - sākam balsot. Vai visi ir balsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Nākošais ir Grabovskas kundzes ziņojums. Pilsoniska dialoga izveidas perspektīvas Lisabonas līguma ietvaros personāla balsojums. Bīzlei kungs vēlas izteikties, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Mēs redzam, ka šeit ir daudz personāla balsojumu Un tas uh, ir ļoti savādi. Mana balsošanas iekārta nefunkcionē, tas ir sarežģīti. Es gribētu balsot jā par visiem punktiem un lūdzu atsūtiet man tehniķi. Mēs nosūtīsim tūlīt pat uh, tehniķi un uh, varbūt.